Uh, dear colleagues, I would... Uh, Godātie kolēģi. Numari. Uh, dear colleagues, I would appreciate if those that are not. Godātie kolēģi, tie, kuri nepaliek uz balsošanas uh, skaidrojumu daļu, lūdzu dodaties prom no plenārsāžu telpas. Oh, oh. So once again, colleagues, I would appreciate if... Vēlreiz, kolēģi, tie, kuri negrasās palikt uz balsojumu skaidrošanas daļu, atstājiet šo sēžu telpu, lai tie kolēģi, kuri piedalās balsojuma skaidrojumā, varētu sākt strādāt. Thank you. Now we start. Un tagad pārējām pie balsojuma skaidrošanas sadaļas. Pirmais. Rubijāla ziņojums garantija fonds ārējai drošībai.